Lietu komiteja un Brojas kundze, um, Brojas kundze aizstās Gebhardas kundzi AKK Eiropas Savienības parlamentārajā asamblējas delegācijā. Vai kāds iebilst? Nē, tad tā ir nolēmts. IMKO ir iz, pieņēmus lēmumu.